Tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgs balsojums. Koleżanki i koledzy. E, kolēģi, mēs e, sāksim balsot pēc īsa brīža. Esiet tik laipni lūdzu ieņemiet vietas. I would like Es eh, gribētu aicināt jūs, kolēģi, eh, pārtrauciet diskusijas, lūdzu, un ieņemiet vietas. Kolīgs. Proszę Państwa, posiedzenie zostało. Dāmas un kungi, es atsāku mūsu sanāksmi. Un tagad eh, sāksim ar eh, balsojumu. Mūsu darba kārtībā ir rezolūcijas priekšlikums par eh, pa, mainīto pamatnolīgumu par Eiropas parlamentu un komisijas attiecībām attiecībā uz nākošo parlamenta mandātu periodu. Es Pirmkārt, eh, rezolūcijas priekšlikumu balsoja. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Paldies. Rezolūcija ir pieņemta. Dāmas un kungi, un tagad es. Uh, Dāmas un kungi, un tagad es gribētu aicināt Eiropas komisijas priekšsēdētāju Jose Manuelu Baroso izteikties. Lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, priekšsēd. Pirms eh, dažiem mēnešiem kad eh, es izveidoju uh, savas vadlīnijas, es uh, ieteicu, ka vajadzētu īpaši partnerības starp par Eiropas parlamentu un komisiju pacelt jaunā līmenī. Un es gribēju uh, aicināt, lai mēs ietekmētu mūsu attiecības pozitīvi, kas atspoguļot jauno līgumu un arī mūsu uh, kopīgo vēlmi veidot Eiropu. Pēdējās nedēļās uh, man bija padziļinātas diskusijas ar pārunu grupu, kuru Lēnes kungs vadīja, un uh, par to, lai mēs varētu izstrādāt šādu pamatnolīgumu. Un ļaujiet man tagad izmantot iespēju visiem pateikties par ļoti intensīvām diskusijām, kā arī dzen par viņu konstruktīvo pieeju. Es esmu dziļi apmierināts, ka mēs šobrīd esam atraduši kopīgu izpratni par vadības eh, principiem attiecībā uz mūsu attiecībām eh, tuvākos gados. Tie pa uzlabos mūsu sadarbību, pilnīgi ņems vērā eh, institucionālo līdzsvaru, ko izveido līgumi. Runājot par Eiropas komisiju, es varētu pieminēt principus, kurus mēs esam šajā rezolūcijā izveidojuši. Tad mums būs jauna kolēģija e, un būs pilns ietvar nolīgums, pamatnolīgums. Pieņemot šo rezolūciju e, ar šādu iespaidīgu parlamenta e, vairākumu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums būs lielisks pamats, kā uzlabot mūsu attiecības. Par tām lietām, kas neatiec tikai uz mūsu divām institūcijām, bet arī uz padomi, es patiesi ceru, ka padomi mums pievienosies, lai uzlabotu visu institūciju darbu un tas nāktu par labu Eiropai. Ja mēs apstiprināsim jauno eh, kolēģijas sastāvu šonadien, tad es eh, lūkšu Sefkoviču kungu, eh, lai viņš pārskatītu šo pamatnolīgumu. Un es gribu jums arī teikt, ka es tiešām arī visi jaunā kolēģija strādās efektīvi un ātri. Paldies jums! Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies eh, par jūsu ļoti pozitīvo pieeju eh, pārunās. Es gribētu visu mūsu vārdā arī dzen pateikties jums par jūsu pārunu grupu, jo Lēnes kungs bija mūsu galvenais un visi kolēģi, tie, kas bijāt iesaistīti, pārunās visiem liels paldies. Eh, kolēģi, eh, mums eh, nav likumdošanas iniciatīva, ņemot mūsu Lisabonas līgumu par viet, pamatu, taču tika apsolīts, un mēs tiešām gaidām, ka tas būs no komisijas puses. Mums ir mūsu jautājums stundas ne tikai ar pašu priekšsēdētāju, bet arī ar komisāriem. Un ielūgums eh, eh, no Eiropas komisijas puses eh, iepazīstināt komisāru kolēģiju ar mums un ar mūsu kopējo sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem, kas arī dzen ir ļoti svarīgi, jo mēs tiešām šeit domājam par subsidiarietātes noteikumu. Mums ir nepieciešams ietekmes novērtējums, eh, lai tas eh, būtu, un es ceru, ka tas būs eh, daudz stiprāk šajā ziņā, nekā tas ir ierakstīts mūsu līgumā. Taču, nu dien, es teiktu, ka tā ir kā laba cerība visiem mums, ka mēs varēsim izstrādāt visu, kas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem nākotnē. Un tagad Eh, pārtraucam līdz 13.30. Paldies!